balsojums. Tagad turpināsim ar nākamo ziņojumu. Magines skundzes ziņojums. Lūdzu, jums četras minūtes, Magines skundze. Thank you, Mr. Paldies, priekšēdētāji. Paldies, komisijas pārstāji. Es gribēju tikai paskaidrot, ka jautājums par pārtiks drošību ir viens no svarīgākajiem politiskajā darba kārtībā. Uh, un, protams, arī ļoti nozīmīgs, jo apmēram viens miljardu cilvēku visā pasaulē cieš no nabadzības un bada, un 30 tūkstoši bērnu katru dienu mirst no bada un nabadzības. Ir nepieciešams, lai katram būtu pieeja pārtikai pietiekamā daudzumā, Un ap, mēs apspriedāmies arī ar daudzām komitejām parlamentā un arī ar at, attīstības komiteju. Četrās minūtēs es neko nevaru jums visu pārs, pastāstīt par to, kas ir ziņojumā. Gribētu uzsvērt tikai svarīgāko. Viens no nozīmīgajiem jautājumiem, tas ir arī minēts jau nosaukumā. Uh, Šobrīd mēs redzam, ka kopējā lauksainiecības politika ir devusi pārtikas drošību Eiropas Savienībai un devus mums arī mācību, devus mums pieredzi, ko mēs varam darīt pasaulē. Un pēdējos desmit gados lauksainiecības un pārtiks drošības jautājumi nebūtu nebija ieņēmuši to vietu, kas tiem pienākas uh, politiķu darba kārtībās. Un šobrīd mēs redzam, kad ārkārtīgi pieaug pārtiks produktu cenas, mēs sākam domāt par to, kādus procesus tas jau ir izraisījis. Uh, un ko mēs varam iesākt ar saviem resursiem un kā mums palīdzēt mazajiem lauksaimniekiem, kā nodrošināt zemnieku vajadzības un ne tikai kā saglabāt pietiekamā daudzumā sēklas materiālu un uh, minerālu mēslus, bet arī ko darīt, kā palīdzēt lauksaimniekiem uz vietām, piemēram, Malavī ir izdevies izlausties no ļoti smagas situācijas un ir nepieciešama valsts politika, lai varētu atrisināt pārtiks un nabadzības izraisītas krīzes. Arī pieprasījumu un um, piedāvājuma jautājums ir ļoti delikāts. Pieprasījums pēc pārtiks produktiem turpinās pieaugt. Un šobrīd mēs jau redzam, ka pastāv konkurence, kur tad izmantot izaudzēto vai pārtiks ražošanai vai, vai degvielas ražošanai. Un es domāju, ka mēs neesam darījuši visu iespējamo um, zinātnes un pētniecības jomā. Uh, Mums ir vajadzīga efektīvāka lauksaimniecības ražošana. Un viens no svarīgākajiem, svarīgākajiem vēstījumiem šajā ziņojumā ir, ka ir nepieciešama politika, kas ļauj lauksaimniekiem rēķināties ar stabiliem ienākumiem. Un ja tas nebūs, ja viņiem nebūs šo ienākumu eh, garantija vai ienākumu stabilitātes, tad viņi arvien vairāk pametīs savus saimniecības un meklēs citas nodarbošanās. Tāpat Šajā ziņojumā ir vēl daudz citu svarīgu jautājumu, svarīgu piemēru, bet es pie tiem šobrīd nepakavēšos, jo nav laika. Paldies! Paldies! Tagad uh, vārds uh, komisārai Vasiliju lūdzu. Paldies! Komisija atbalsta šo te uh, Gines, Gines kundzes sagatavoto ziņojumu un intensīvās debates, kas uh, eh, notiek dažādās uh, komitejās, uh, norāda, cik šis uh, temats ir aktuāls. Te ir runa par tirzniecību, par biodegvielu, par cēnu uzraudzību, investīciju politiku, finanšu krīzi un klimatu pārmaiņām un arī uh, ūdens izmantošanu lauksaimniecībā. Tad ļoti plašs spektrs. Uh, Komisija piekrīt šai analīzei eh, saistībā ar pārtiks krīzi, kas skāra daudz attīstības valsts 2008. gada pirmajā pusē. Komisija turpinās analizēt saiknes starp pārtiks cenām un enerģētikas eh, resursu cenām. Šis ir ļoti sarežģīts jautājums, jo tur ir iesaistīti daudzi piegādes un eh, pie, pieprasījuma faktori enerģētikas resursu cenas ir tikai viens faktors, bet tam ir gan tieši, gan netiesa ietekme. Biodegvielas jautājums detalizēti tika apspriests uh, dažādās, uh, dažādās pasākumos Eiropas parlamentā un citur. Un uh, mēs redzam, ka ASV ir politika, ka liela daļa uh, graudu ražošanas uh, ir tieši degvielai. Mēs redzam, ka šeit ir pārmaiņas. Pat ja Eiropas Savienība e, tuvināsies savam 10% mērķim, ietekme uz pārtiks cenām būs e, ierobežota. Jo īpaši e, šo divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, biodegviela tiek, tiks ražota nevis no pārtikai vajadzīgā gajiem resursiem, bet no citiem resursiem. Un otrkārt, eh, biodegvielas tālāk attīstīsies un eh, um, tas būs aizvien efektīvāks. Ilgtspējīga biodegvielas politika uh, ir vajadzīga, tas sniegs papildus iespējas uh, divām trešdaļām uh, pasaules nabadzīgo iedzīvotāju, kas dzīvo lauku reģionos, un tādējādi varēs attīstīties bet ne visi gūs labumu vienādā apmērā. Komisija uh, ir gatava novērot uh, uh tā ieteikumu uz pārtiks nodrošinājumu. Eiropas Savienība jau ir uh, veikus pasākumus, uh, lai nodrošinātu pārtiks drošību, reaģējot uz pasaules tirgus uh, pārmaiņām. Veselības pārbauda modernizēs un vienkāršos kopējo lauksaimniecības politiku, mazinās ierobežojums lauksaimniekiem, lai viņi labāk varētu reaģēt uz tirgus signāliem un eh, cīnīties pret izaicinājumiem. Vienošanās par KLP veselības pārbaudi palielinās eh, piena kvotas, eh, bet tās 2015. gadā tiks atceltas. Uh, un tirgus intervences kļūs par īstu drošības tīklu. Jaunie izaicinājumi kā klimata pārmaiņas, ūdens pārvaldība, atjaunīgās eh, enerģijas, bioloģiskā daudzveidība, kas viss ietekmēs attīstības valstis, tas arī viss ir ņemts tur vērā. KLP eh, nesaglabāsies statiski pēc 2013. gada un pagaidu, eh, tātad šis te iepriekšējās debates, uh, jau ir uzsākšās, kas uzsākās ANSI eh, lauksaimniecības padomē. Šeit ir jāskatās plašāk, jāņem vērā ilgspējīga attīstība un citi faktori. Daudz augstu līmeņu pasākumi ir uzsvēruši pārtikas eh, nodrošinājumu kā ļoti svarīgu jautājumu globālā mērogā. Eh, starptautiskā līmenī ir uh, Eh, tāda vienprātība, ka lauksaimniecības attīstība ir eh, jāuzskata par ļoti svarīgu punktu eh, gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. Piemēram, mēs detalizēti esam apsprieduši lauksaimniecības un pārtiks drošības jautājumus mūsu sēdē ar Āfrikas Savienību. Un mēs domājam vēl turpināt šīs debats un intensificēt tās eh, gada laikā. Visbeidzot, eh, komisijai ir eh, jāņem vērā arī G8 vado, vadītāju paziņojums par pārtiks drošību. 16. decembrī tika pieņemts lēmums par pārtiks instrumentu, un komisija ir ļoti intensīvi diskutējusi ar ANO augstlīmeņu darba grupu Eiropas komisija. Uh, uh, gaida uh, šīs te rīcības plāna ieviešanu, un komisija ir pārliecināta, ka uh, globālā partnerība uh, lauksainiecībā un pārtikas drošības jomā uh, kas pamazām veidojas, spēlēs ļoti būtisku lomu ieviešot uh, šajā ziņojumā iekļautos uh, ieteikumus. Tā skaitā, kā atbalstīt mazos ražotājus un uh, kāda veida tirdzniecības politika būtu jāiesnalo, lai veicinātu uh, nodrošinātību ar pārtiku, jo īpaši visjutīgākajos reģionos. Ir jāierobežo dažādi šķēršļi un uh, jāliberalizē tirdzniecība. Um, tirdzniecības uh, stiprināšana ir solis pareizajā virzienā. Komisija cer, ka Eiropas institūciju spērties soļi uh, palīdzēs mobilizēt šo te vienu miljardu eiro, kas ir um, atvēlēti pārtiks krīzes risināšanai gan īsā, gan vidējā, gan ilgtermiņā, un mēs ceram, ka šiem ieguldījumiem sekos uh, arī citi līdzekļi. Madrids konference 26. un 27. Uh, janvārī noteikti būs būtisks pasākums, lai uh, pacelt šīs debatas uh, citā līmenī, lai varētu noteikt, kādas ir galvenās prioritātes, kā risināt pārtiks krīzi. Eiropas komisija jo, turpinās spēlēt proaktīvu lomu. Um, Veicinot pārtiks drošību un Makines skundas ziņojums eh, noteikti sniedz ļoti labu analīzi, eh, tātad kā varētu risināt, un tas noteikti ir jāizskata arī plašākā starptautiskā līmenī. Paldies! Paldies! Rīt notiks balsojums par šo. Nākamais ir Genovefas Grapauskas kundzes ziņojums pilsoniska dialoga izveidas perspektīvas Lisabonas līguma ietvaros. Četras minūtes lūdzu, Grabauskas kundze. Micro, please. I pressed. Thanks. Okay. Dziękuję, panie